saviem skaidrojumiem. A facoltā di parlare l'onorevole Messerschmitt. Šmita kungs par Annas Gomešas ziņojumu. Šmita kungs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par šo iespēju izteikties. Šodien mēs eh, noslēdzām Mēs runājam par eh, vienošanos, par, kas ir noslēgta par Eiropas Savienību un Lībiju, bet man šeit eh, šķiet trūkst viena lieta. Lūdzu, ļaujiet Šmita kungam runāt, saka priekšsādātājs. Lūdzu, ja jūs ejiet ārā no zāles, tad dariet to mierīgi. Tātad, turpin Šmita kungs, ir viens elements, kas Eiropiešiem ir ļoti būtisks, un tas pilnīgi trūkst šajā ziņojumā. Uh, Šeit ir runa par to, ka Lībija ir nelegālo imigrantu tranzītu valsts, kas no visas uh, Āfrikas ierodas pie mums, un tas visiem ir zināms. Eiropa ir šī te maģiskā vieta, kas visus pievelk, uh, kur ir tāda kā leiputrija, un Eiropa ir magnēts ļoti daudziem cilvēkiem, kas uh, vēlas bēgt no savas nelaimīgās dzīves savā valstī. Uh, Lībija ir tranzīta valsts, tā valsts, ar kuru viņi ierodas Eiropā. Uh, ir arī citas tranzīta valstis, bet Lībija arī tāda ir, un tas ir liels izaicinājums mums. Un par to vajadzētu vairāk runāt mūsu diskusijās ar Lībijas iestādēm. Mums vajadzētu būtībā uzstādīt prasības un izdarīt uh, uh, tā, lai šis spiediens uz Eiropas uh, robežām samazinātos. Paldies. Tagad mums kardīnī kundze lūdzu. Dichiarazione di voto. Per iscritto, Presidente. Balsojums skaidrojums. Siamo alla situazione dei cristiani nel contesto della libertà religiosa. Tātad šis skaidrojums tiks iesniegts rast, rakstiski. Tagad pāriesim pie kristiešu stāvokļa saistībā ar reliģijas brīvību. Grazie, prezidente. L'antisemitismu. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsādātāji kungs, antisemītisms, antiislāmisms, tāpat kā vēršanās pret kristiešiem, joprojām ir uh, tādas lietas, kas notiek pasaulē. Nesenie notikumi, arī asiņaini notikumi pret kristiešiem uh, Pakistānā, Irānā, Ēģiptē un Kiprā. Visi šie uh, notikumi ir jānosoda. Uh, ir jāciena citu cilvēku ticības brīvība, ir jāatzīst citas konfesijas, ir jānodrošina cilvēku pamattiesību ievērošana. Un ticības brīvība ir arī viena no pamatbrīvībām. Eiropas Savienībai šobrīd ekonomikas krīzes apstākļos nevajadzētu uh, pazaudēt no acīm šo problēmu un ir jāsniedz finansējums arī citām reliģijām, kā piemēram islāmam un komisija. To ir arī darījusi, ir sniegti 4 miljoni eiro, kas eh, ļoti svarīgiem mērķiem var tikt izmantot. Paldies, Jakulino kungs. Tenoro kungs. Prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka Tas, ko mēs šodien pieņēmām, ir ļoti būtisks dokuments. Reliģijas brīvība ir viena no svarīgākajām pamatbrīvībām. Tas ir cilvēku pamattiesības, un tas tā ir paust arī vispārīgajā cilvēktiesību deklarācijā. Katram cilvēkam ir brīvas tiesības izvēlēties savu ticību, uh, Uh, un gan publiski, gan privātā lokā paust savu reliģisko pārliecību un uh, arī piedalīties uh, dažādos reliģiskos rituālos. Pēdējos mēnešos ir bijuši upuri kristīgās minoritātes starpā, un kristieši ir apdraudēti daudzās valstīs pasaulē. Mēs uh, gribam prasīt reliģijas brīvību, kas uh, bieži vien šobrīd tiek apdraudēta un arī instrumentalizēta. Šajā uh, sarežģītajā situācijā um, institūcijām ir jādarbojas. Paldies! Tagad uh, Meseršmita kungs lūdzu. Tak, formand. Jeg deler dit. Paldies, priekšsādātāja kungs. Daudzas bāžas, ko pauda arī citi, varu atbalstīt, bet ir viens elements, kas šajā ziņojumā iztrūkst. Tas ir septītais apsvērums, kur ir runa par Turcijas iestādēm un par to, kā tās rīkojas Kipras ziemeļos. Tā ir netiesiski okupēta teritorija, uh, Turki okupē Kipras ziemeļus un tai pašā laikā tiek vestas sarunas ar Turciju par iestāšanos Eiropas Savienībā. Kipras grieķi, kas grib atgriezties savās mājās pie savām baznīcām un klosteriem un svētvietām, viņi to nevar darīt, jo turki viņus tur nelaiž, viņi pat nevar atjaunot savas baznīcas, viņi nedrīkst uh, izmantot savu īpašumu. To mēs piedzīvojam Kipras ziemeļos te tiešām tiek īstenota kristiešu diskriminācija un apspiešana, un to īsteno valsts, kas vēlas iestāties Eiropas Savienībā. Tas ir nepieņemami. Šeit mums ir jāizdara attiecīgi secinājumi un jāiesaka pārtraukt sarunas ar Turciju, kamēr netiks atrisināta uh, situācija Kipras ziemeļos. Paldies tagad, Gobrānska kungs. Paldies, priekšstādātāji. Eiropa, ņemot vērā savas saknes, ir, ir tagad uh, tāda situācija, ka ir jāsargā kristieši visā pasaulē. Un es atbalstu šo priekšlikumu. Un Eiropa ir konkrēta atbildība, lai nāktu klajā ar konkrētu rīcību, lai nākotnē aizsargātu kristiešu, lai šādas stratēģijas vairs nenotiks. Paldies! Paldies, Bielankungam vārds! Paldies, priekšsēdētāji! Pēdējā laikā vairākās valstīs, kur ir uh, musulmaņu vairākums, mēs varējām redzēt, ka par kristiešiem tiek vērsta nopietna vardarbība. Un mēs nevaram, protams, stāvēt maliņā un tālot, ka nekas nenotiek. Šeit tiek pārkāptas cilvēktiesības, un Eiropas parlaments uzskata cilvēktiesība aizsardze par vienu no savām prioritātēm. Tāpēc varu atbalstīt Buzeka kunga priekšlikumu, lai uh, nāktu klajā ar paziņojumu, ka mēs nekādā gadījumā neatbalstam un uh, vēlamies nepieļaut šādu situāciju. Pavisam nesen tika pieņemts ziņojums par 2009. gadu attiecībā uz cilvēktiesību aizsardzību, un šeit esam runājuši arī par to, ka Eiropas Savienība ir īpaša loma, lai veicinātu eh, demokratizācijas procesus un cilvēktiesību ievērošanu visā pasaulē. Un arī šī rezolūcija veicinās uh, cilvēktiesību ievērošanu visā pasaulē. Paldies! Lielas paldies! Lūdzu, Gžiba kungs, Andžei! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Vēlos teikt, ka esmu ļoti gandarīts par to, ka ir pieņemta rezolūcija par kristiešu vajāšanu. Es biju viens no šīs rezolūcijas līdzautoriem. Uh, Vēlos arī pateikties Katrīnai Eštaunai par to, ka viņa ir reaģējusi uz situāciju, kāda atrodas kristieši Aleksandrijā. Atceramies arī, kas notiek ar kristiešiem Irākā. Vēlos atgādināt Jāņa Pāvila II teikto Un viņš savukārt ir veicinājis mieru, viņš uzskatīja, ka ir nepieciešams veicināt dialogu starp kristiešiem un citu reliģiju pārstāvjiem. Un viņš pats ir, ir eh, apmeklējis gan sinagogas, gan mečetes un, un citu reliģisko organizāciju pielūgsmas vietas. Un šeit Eiropas Savienībai ir pienākums veicināt to, lai kristieši netiktu apdraudēti. Mums šeit ir jāizmanto politiskie līdzekļi, bet ir jāatbalsta arī tie, kas materiāli ir cietuši no vajāšanas. Paldies! Liels paldies! Kelama kungs! Grācie, prezidente! Paldies, priekšsādātāji! Es balsoju par šo vēsturisko rezolūciju, jo esmu viens no līdzautoriem. autoriem Un šeit ir uh, divi svarīgi signāli komisijai un augstajai pārstāvēji. Pēc iespējas drīzāk uh, tas ir jāīsteno. Pirmkārt, komisijai vajadzētu izstrādāt steidzamības kārtā Eiropas Savienības stratēģiju par uh, tiesību, ticības brīvības ieviešanu. Uh, attiecībā uz valstīm, kas neaizsargā savas uh, eh, reliģiskās minoritātes. Un otrkārt, komisijai vajadzētu izstrādāt pastāvīgu sistēmu ārējās darbības dienesta cilvēktiesību direktorātā, lai novērotu valdību uzliktos ierobežojums reliģijas brīvībai un ikgadēji vajadzētu arī ziņot parlamentam par to. Paldies! Paldies, Kelam kungs, un tagad Muskardīnī kundz lūdzu. Presidente, la libertà religiosa e valore. Priekšsādātāja kungs, reliģijas brīvība ir eh, civilizācijas viena no pamatbrīvībām, un es domāju, ka, eh, ja cilvēki nevarētu izvēlēties reliģiju, tad viņu cieņa tiek aizskarta. Un tas, kas notiek pasaulē, eh, dažādi pasākumi, ko īsteno fundamentālisti, uh, tiek nogalināti un vajāti kristieši, tā ir tāda neiecietība, kas tiek pausta, un tāpēc tas ir jānosoda nekavējoties. Jebkāda, uh, uh, jebkas, kas uh, vēršas pret cilvēku brīvību, ir jānosoda. Reliģiskā brīvība ir jāaizstāv, un bieži vien mēs nevaram rīkoties, eh, kad kristieši Irākā vai Ēģiptē, kas tur gadsimtiem ir dzīvojuši, tiek apdraudēti. Gribētu pateikties Buzeka kungam, kas ir rīkojies izlēmīgi, eh, paužot atbalstu kristiešiem ar demonstrāciju, demonstrējot tātad atbalstu kristiešiem un reliģijas brīvība ir uh, Eh, būtiska iezīme cilvēku eh, rases identitātē. Paldies! Tagad Ronsulīkons lūdzu. Grazie, prezidente. Votato anch'io. Paldies, priekšstādātāji. Es arī balsoju par šo rezolūciju, jo jautājums par reliģisko minoritāšu aizsardzību visā pasaulē ir svarīgāks nekā jebkad iepriekš. Situācija ir ārkārtīgi satraucoša. Fakts, ka 2011. gadā cilvēks joprojām vajā, tāpēc, ka viņiem ir kāda reliģiskā piedarība, ir nepieņemama. Eiropas uh, uh, pamatiesību harta ļoti skaidri nosaka uh, tiesības šai jautājumā un norāda, ka visiem pilsoņiem ir tiesības uh, piekopt savu reliģiju. Uzbrukumi reliģiskajām grupām pēdējo nedēļu laikā, manuprāt, parāda, cik svarīgi ir visām valdībām steidzami uh, pieņemt pasākumus, lai aizsargātu visas reliģiskās minoritātes. Eiropas Savienības mērķim ir jābūt veicināt dialogu un nodrošināt labāku sadarbību starp Eiropas valstīm un būtu jāaizstāv tie tajās valstīs, kur reliģijas brīvība nav garantēta. Reliģiskās brīvības tiesības ir jānodrošina visā pasaulē bez jebkādiem izņēmumiem. Takulas kungam vārds puhemies tämä on Priekšsēdētā. Šī rezolūcija ir vēsturiska un ļoti kvalitatīva. Mums ir jāpanāk, lai Eiropas Savienībā visur tiktu ievērot reliģiskā brīvība, mums ir jāatcerās savas saknes. Šeit ir tādi jautājumi kā tradīcija un pamatvērtības un pamatiesības tieši mūsu saknes ir tās, kas mums liek rīkoties. Tagad, kad mēs skatāmies uz to, kas notiek ar koptiem Ēģiptē, tad saprotam, ka kristiešiem ir vajadzīga aizsardzība. Ne jau tikai Ēģiptē, bet citur. Visur, kur pasaulē notiek līdzīgas situācijas, Turcijā un citur. Bet arī Eiropas Savienībā notiek atgadījumi, ka cilvēki tiek vajāti. Es teiktu, ka mūsu attieksme pret islāmu dažreiz ir nepamatota. Svarīgākais, lai mēs paliktu pie pašu kristiešu vērtībām, lai mēs atcerētos, ka mūsu interesē dialogs, kā mūsu interesē mūsu pamatvērtībās un lai Eiropas Savienība varētu balstīties uz kristiešu vērtībām arī turpmāk. Un tas savukārt nozīmē, ka šis vērtības ir jāaizsargā. Tas tās veido mūsu, mūsu Eiropas identitāti. Lielas paldies! Un tagad Kleisa kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es balsoju par rezolūciju par kristiešu situāciju. Te pašā laikā vēlos teikt, ka dažos gadījumos ir eh, ne tie veiksmīgākie formulējumi. Piemēram, tiek runāts par to, ka kristiešu lielāka problēma ir islāma valstis. Es domāju, ka tā tas nav. Tas it kā nosaka, uh, ka Eiropā savukārt kristiešiem it nekāda problēma nav. Man šķiet, ka mēs nevaram problēmas risināt ar struktūrālo diskrimināciju un uzskatīt, ka te, tikai islama valstīs notiek jebkāda veida diskriminācija. Runa nav par to, ka islamas ekstrēmisti uh, uzbruk kristiešiem. Dažos gadījumos tā ir politika vai attieksme pret kristiešiem. Nu, piemēram, Turcijā, Kiprā kristiešiem ir liekta iespēja atjaunot baznīcas. Konstantinopolā ļoti nopietna situācija, un tāpēc es uzskatu, ka šeit ne visi jautājumi ir izsināti pareizi. Kelikungs, paldies! Es piedalījies diskusijā par šo jautājumu, un manuprāt, diskusija bija ļoti laba un svarīga. Vēlos pateikties Bozeka kungam par to, ka viņš uh, rīkojas kā īsts līderis. Un tagad, kad mēs runājām par situāciju mūsdienās un to, par to, ka pret kristiešiem ir vērsti uzbrukumi, uh, Ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas Savienība pilda savus pienākumus, lai nepieļaut šādas situācijas. Un šeit mēs runājam par reliģisko brīvību un par brīvību paust savu viedokli. Šādiem, šādām brīvībām ir absolūta nozīme Eiropas Savienība, bet arī citur pasaulē mums tas ir jāveicina. Esmu ļoti gandarīts, ka rezolūcijas tika pieņemtas un ka šīs uh, rezolūcijas tika pieņemtas uh, vienbalsīgi. Lūdzu, Hanenkungs. runāšu tagad par situāciju Baltkrievijā priekšsādētāji. Jā, ja? esam tik tālu tikuši? Labi. Nē, nē, nē, par to vēlāk. Lūdzu, Černiecka kungs. On, onorevoli Černiecki. Černiecka kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie deputāti, uzskatu, ka šī rezolūcija ir ārkārtīgi svarīga tieši tādēļ, ka tā ir pirmā par šo jautājumu. Un šobrīd ir īstais brīdis, lai nāktu klājā ar šādu rezolūciju. Mēs zinām, kas notiek ar kristiešiem Irākā, zinām, kas notiek Ēģiptē, bet pēdējā gada laikā nebija tik smagu uzbrukumu. Mēs esam dzirdējuši par daudzām atsevišķām situācijām Un esam dzirdējuši arī par to, kā Turcijā, Sīrijā un citās valstīs, kā Pakistānā, tiek nogalināti kristiešu mācītāji. Taču jāatzīst, ka situācija ļoti līdzīga arī daudzās Āfrikas valstīs, īpaši musulmaņu valstīs. Tāpēc esmu ļoti neapmierināts ar to, ka Eiropas komisija klusēja veselu nedēļu, Barozo klusēja, un tikai vienīgi tad, kad vairāku valstu vadītāji uh, izdarīs spiedienu, tad viņš rīkojās. Manuprāt, Barozo bija jārīkojas uzreiz, bet viņš gaidīja. Tas nav pareizi. Lielas paldies! Tālāk runāsim par balsu skaidrojumiem, rezolūciju par situāciju Baltkrievi, un tagad Hanena kungs. Lūdzu, paldies, priekšstādātāja kungs! Esmu ļoti gandarīts, ka ka šī, eh, ka parlaments ir pamanījis, ka Baltkrievija kļūs par autokrātiju un ka ir eh, process, kas ir pretēja demokratizācijām, un es ceru, ka daži kolēģi pāanalizēs arī paši sevi. Nu, paskatāmies, kā ir. Eh, kādreizējā um, padomju savienības valsts tagad skatās uz Eiropas Savienību. Šīs valsts vadītājs skatās, ka mūsu um, mūsu, um, mūsu savienību vada nevis ievēlētie pārstāvji, bet ieceltie, vienkārši tādi, kas nosūtīti no 27 valstīm. Viņš daudzos gadījumos redzētu, ka uh, sistēmas uh, darbiniekiem, kā nomenklatūrai savulaik, bija iespēja un ir iespēja iepirkties īpašais veikalos un braukt ar speciāli atvēlētām mašīnām. Tāpēc es līdz galam nesaprotu, vai uh, tiešām esam panākuši ko labāko. Jūs atceraties Orvela novelu, kur uh, gal galā cilvēks skatās uz cūkām un cūkas uz cilvēkiem, un viņi neatšķir viens otru vairs. Lūdzu, repelkungs. Minē <clears throat> ēnestim jūs. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Es arī balsoju par šo rezolūciju. tā bija ārkārtīgi svarīga, un es domāju, ka Eiropas Savienībai jābūt ļoti modrai attiecībā uz cilvēktiesību pārkāpumiem Baltkrievijā. Ir atklāti jārunā arī par uh, jauniešu problēmām, jo Baltkrievijā jauniešu organizācijas nevar brīvi darboties. Eiropā mums ir bijusi tradīcija organizēt dažādas ielu pasākumus. Un, äh, valko -Venäjällä. Toivon, että Euro... Äh, äh, ir bijuši protesti, valkājot maskas uz sejām, norādot to, ka viņiem nav tiesības runāt. Jaunieši Baltkrievijā, viņiem nevajadzētu arī mūs redzēt kā tādus, kas nespēja runāt, un arī mums vajadzētu pastāvēt par viņu tiesībām un vērtībām un demokrātiju. Paldies! sociālistu un demokrātu grupas vārdā. Uh, Благодаря, господин. Visanin kungam vārds. Kolēģi, grupata na socialisti. Paldies, priekšsēdētā, cienījamie kolēģi, sociālistu un demokrātu grupa atbalstīja rezolūciju. Mēs uzskatām, ka tas dos spēcīgu signālu gan Baltkrievijas varas iestādēm, gan pilsoniskajai sabiedrībai, masu informācijas līdzekļiem un visi, kas cīnās par valsts demokrātisku attīstību. Mēs ceram, ka pasākumi, kas uzskaitīti rezolūcijā, tiks uzmanīgi izanalizēti komisijā un padomē un tiks veikta ātra darbība, lai ko reāli panāktu. Lukašenko inaugurācijas ceremonija, kas ir paredzēta rīt, noteikti neizbeigs diskusijas par to, kādā veidā viņš tika ievēlēts un kādā veidā vēlēšana rezultāti tika reģistrēti. Līdz šim Eiropas Savienība ir izmantojusi dažādas politikas, dažādas mehānismus, lai ietekmētu Krieviju un tās vadību. Visi šie pasākumi Pumislim, uh... Eh, ietekmēt Baltkrievijas atvainojos. Varbūt mums vajadzētu domāt par jauniem veidiem un metodēm un jāuzdod sev jautājums, vai mums vai ir izveidojusies jauna situācija reģionā, kurai vajadzīgi citi mehānismi. Rezolūcijā ir, uz, ir uzskaitīts ļoti svarīgas lietas kas līdz šim varbūt nav labi veiktas. Pirmām kārtām mūsu pasākumu un darbības koordinācija ar kaimiņiem, kas nav Eiropas Savienības dalība valsts, tātad ir ar Krieviju, kas ir strateģisks partners, un šī koordinācija un sadarbība ar Ukrainu, kas ir austumpartnerības eh, valsts. Domāju, ka kopīgā veidā un koordinējot rīcību mēs varam panākt vismaz politiski adekvātāku vidi, kas dotu iespēju noturēt brīvas un godīgas vēlēšanas nākamajā gadā. Arī parlamentam ir eh, jāizmanto visas iespējas. Mēs šodien lēmām par delegācijas sūtīšanu uz Baltkrieviju. Domāju, ka tas būs pārbaudījums Baltkrievijas vadītājiem. Mēs redzēsim, vai viņi šai delegācijai dos pieeju. Uh, Eh, visam, ko tā gribēs redzēt un darīt, un eh, delegācijas brauciens būs svarīgs, lai skatītos uz vietas, kāda ir situācija. Paldies! Uzlau! Sonika kungam vārds. Čenkuju, paņē. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, vēlos teikt, ka esmu ļoti neapmierināts, ka Karanāna kungs salīdzina Baltkrieviju un Eiropas Savienību. Uh, tās muļķības, ko viņš teica, ir absolūti nepieņemamas. Un es redzēju, ka pat daži deputāti, pat polijas deputāti no konservatora politiskās grupas viņam aplaudē. Lukašenko režīms ir jāizolē. Līdzinējā politika, kur bija ticība tam, ka pakāpeniski notiks demokratizācijas process, skaidri norādīja uz to, ka šāda pieeja bija absolūti nepareiza sankcijas, kuras ir jāizmanto pret Lukašenko režīmu, šīm sankcijām ir jābūt pietiekami smagām. Kaut vai tādēļ, ka Eiropas Savienībai tā ir kaimiņu valsts. Tieši tādēļ pret mūsu kaimiņiem ir jāizrāda tāda pašā tieksme, kāda ir pret mūsu pašu valstīm. Es ļoti gribētu, lai Eiropas Savienībā Eiropas komisija atbalstītu uh, neatkarīgus masu mēdījus, neatkarīgo televīziju, kā piemēram Bielsāta, tas ir ļoti svarīgi. Tādā veidā Baltkrievis iedzīvotāji var saņemt precīzi informāciju. Tagad lūdzu Bielama kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Notikuma Baltkrievijā saistībā ar prezidenta vēlēšanām vēlreiz uh, uh, rosina nopietnas diskusijas Eiropā. Arī šoreiz Lukašenko režīms pret opozīcijas locekļiem izmanto spēku. Uh, Viņš ar savu diktatūru brutāli izrīkojas pret demonstrantiem. Viņš arestē opozīcijas līderus, tos, kas ir kļuvuši par vēlēšanu kandidātiem. Viņš atsakās no cilvēku tiesībām un rīkojas absolūti pret demokrātiskajiem principiem. Tāpēc pilnībā atbalstu parlamenta rezolūciju, kurā ir teikts, ka uzreiz ir jāatbrīvo uh, Uh, politiskie ieslodzītie un jāatkārto vēlēšanas. Ir ļoti svarīgi nosodīt Lukašenko režīma diktatorisko praksi. Es uzskatu, ka Eiropas Savienības institūciju izdarītais spiediens palīdzēs Baltkrievijas iedzīvotājiem uzlabot situāciju. Vēlamies arī atbalstīt uh, Eh, Baltkrievijas eh, iedzīvotājs, mēs varam piešķirt stipendijas studentiem, piešķirt stipendijas zinātniekiem un atbalstīt neatkarīgus masu mēdījus. Lūdzu, Mester Šmita kungs. Er Paldies, priekšsēdētāji. Nav šaubu, ka Baltkrievija ir eh, sāpju bērns Eiropā. Tā ir pēdējā komunistiskā diktatūra Un tāpēc mums ir jāizmanto visas iespējas, kas mums ir, lai kritizētu šo režīmu. Protams, ka mēs nevaram mest ar akmeni paši sēžot stikla namā, tā tiek teikts, un uh, tāpēc Eiropas Savienībai varbūt arī uz šo situāciju jāpaskatās no Baltkrievijas puses. Uh, Eiropas komisijai uh, nav nekāds Ukrainas iedzīvotāju mandāts, viņi nav ievēlēti, bet viņi izdara priekšlikumus uh, Ja tiek pieņemts priekšlikums, tad tas eh, eh, būtiski ietekmē eh, dalībvalstu likumdošanu. Tiesneši tad uh, ir ļoti tālu no viss, kas notiek. Arī šeit parlamentā situācija ir līdzīga. Lielākā daļa šeit šajā stikla pilī jūtas ļoti labi. Viņiem nav nekādas saiknes vairs ar uh, Eiropas iedzīvotāju ikdienas dzīvi un viņu rūpēm. Un ja mēs paraugāmies uz to visu no Baltkrievijas puses, tad mūs arī var apvainot diktatūrā. Mēs taču kā cenšamies apkarot šādas uh, valdības uh, metodas. Černeska kungs. Priekšsēdētājs atbalstīja šo rezolūciju absolūti skaidri apzinoties, ka situācija Baltkrievijā ir ļoti īpaša. Šeit mums ir jāsaskarās ar represijām, kas ir vērstas pret cilvēktiesību aizstāvjiem. Te pašā laikā tas notiek zināmā mērā ļoti neloģiski, jo paralēli ir šī vairāku valstu neloģiskā politika pret Baltkrieviju. Jo, manuprāt, Eiropas acīs un pasaules acīs Lukašenko kungs mēģina taisnoties, piemēram, Beluskoni kungs viņu atbalstā, viņš ir ap, apmeklējis viņu, gribau skaitas kundze, Lietuvas prezidente atbalsta viņu un arī Polijas un Vācijas vadītāji ir aizbraukuši uz Balkrieviju. Manuprāt, šāda rīcība ir absolūti nevajadzīga. Tagad ir izteicis brīdis, lai cīnītos pār uh, iedzīvotāju brīvību Baltkrievijā un nekādā gadījumā, lai Baltkrievija nenonāktu Krievijas rokās. Lielas paldies! Un tālāk ir ziņojums par konkurētspējas politiku 2009. gada Lūdzu Kozlika kungu. Grazie. Vážený pán prezident, stení kolegovia, Skus. Paldies, dargie kolēģi. Priekšsēdētāja kungs pieredze no daudzām dalībvalstīm rāda, ka arī sešus gadus pēc eh, Eiropas, Eiropadomas eh, direktīvas pieņemšanas nav panākts eh, progress konkurences noteikumu vienotā pievienošanā. Nacionālās tiesas izmanto šo te iespēju, ka tās var vērsties pie Eiropas komisijas, tad neizmanto šo iespēju uh, un neizmanto arī iespēju vērsties eh, pie eh, kopientiesas ar eh, lūgumu. Arī Eiropas komisijai ir tiesības iejaukties, bet tā, tās neizmanto. Praksē mēs redzam, ka ir problēmas piemērojot šos noteikumus. Tāpēc es vērsos pie komisijas, lai tā pievērstos Nacionālo tiesu sprietumiem un veiktu attiecīgos pasākumus, lai panāktu šo mērķi. Ziņojumā tātad runātāji tiek, runātāji tiek pārtraukts. Tagad mēs ar Šmita kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Nav nekādu šaubu, ka uh, konkurēt spēja Eiropā saskars ar milzīgu spiedienu. Vai tiešām pastāv griba dalībvalstīs kaut ko šeit mainīt? Jā, mums ir kopīgais, uh, kopīgā valūta izmanto, izveidot eiro, un tas tagad grauj visu Eiropas dienvidu valstu ekonomiku. Tur trūkst reformu. Tās ir jāīsteno, ja mēs nākotnē vēlamies uh, kļūt konkurētspējīgi attiecībā pret Indiju, Ķīnu vai Latīņamerikas valstīm ir eh, sarežģīti šeit vienoties. Ir, eh, piemēram, iniciatīva par Eiropas patentu, bet patiesībā tā ir katastrofa, jo tur nevar panākt vienošanos, un tas parāda, cik neefektīvi darbojas Eiropas Savienība. Tur ir runa par tehniskām lietām, un tad viss aiziet pa pieskari. Tas tiešām būtu nepieciešams, bet neviens par to nevar vienoties, un tas tiešām ir traģiski. Uh, uz kāda pamata tad eh, veidojas šī sadarbība? Tas mums jāsāk jautāt pamazām. Paldies, eh, Prēdes kungs, lūdzu. Eh, Paldies, priekšsādātāja kungs. Sulla Bielorussia abbiamo già fatto le dichiarazioni. Jūs gribējāt runāt par Baltkrieviju. Mēs jau pieņēmām balsojumu skaidrojumus. Uh, jau par Baltkrieviju jums vajadzēja ātrāk pieteikties. Ja jūs vēlaties, jūs varat iesniegt savu skaidrojumu rakstiski par Baltkrieviju. Tātad, kā jau teicu, mēs jau noslēdzām balsojumu skaidrojums par šo ziņojumu. Jums vajadzēja pieteikties laicīgi, bet jūs varat iesniegt savu skaidrojumu rakstiski. Akabito. Vai jūs sapratāt? Pakākumu. Vai es nevaru tagad runāt? Nē, jūs nevarat tagad runāt. Jums tas bija jādara iepriekš, kad mēs eh, runājām par Baltkrieviju, kad citi kolēģi izteicās par Baltkrieviju, bet jūs eh, nebijāt pieteicies uz eh, šo laiku, bet tagad jums vienīgā iespēja ir iesūtīt rakstiski. Lūdzu, iesūtiet rakstiski šo paskaidrojumu. Muskardīnī kundze, lūdzu. Priekšsādātāja kungs. Es augstu novērtēju komisijas izrādīto elastību par uh, valsts palīdzību, jo mums ir jārēģē uz ekonomikas un finanšu krīzes sekām. Un tāpēc vajadzētu arī izvērtēt detalizētāk pieņemtos lēmumus, lai nodrošinātu, ka mums ir skaidri uh, konkurences noteikumi Eiropā. Eiropas komisijas uzdevums ir uh, panākt, ka bankas atdod uh, valsts palīdzību, ko tās ir saņēmušas, saprātīgā laikā, lai tas notiktu, lai nodrošinātu vienotā tirgus stabilitāte. Ir pausta kritika par to, ko bankas dara ar nodokļu maksātāju naudu. Valsts palīdzība būtu jāizmanto, lai veicinātu attīstību. Un šai vajadzētu būt pēdējai reizei, kad um, nodokļu maksātāju nauda tiek izmantota, lai uh, pildītu banku uh, investoru kabatas. Mums ir vajadzīga mērtiecīga palīdzība un atbalsts projektiem, kas uh, kalpo kopīgām interesēm un jāpievērš vairāk arī atjaunīgām enerģijām. Paldies, Muskardīnī kundze, Helī kungs, lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Man bija prieks atbalstīt šo rezolūciju. Es domāju, ka Eiropas parlamenta galvenā funkcija ir nodrošināt godīgu uh, konkurenci visiem, arī tīpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem un, protams, arī patērētājiem. Uh, pastāv aizdomas, ka cilvēki izmanto tirgus sautīgās iespējās un cilvēki ziņo par uh, arī manā valstī par degvielas cēnu paaugstināšanos visur. Tāpat laikā lauksaimnieki manā valstī ir satraukti. Viņiem šķiet, ka pastāv zināma karteļa rīcība, jo arī lauksaimniecības produktu cenas eh, toties samazinās. Uh, Eiropas kopiena tiesa nesen lēma pret telekomunikāciju kompānijām attiecībā par uh, viesabonēšanas izmaksām Eiropā. Tas nozīmē, ka mums kā patērētājiem nepārtraukt jābūt modriem un jābūt gataviem veikt uh, rīcību tad, kad mm, saskatām negodīgu konkurenci. Paldies! Paldies Kelī kungam un Vārts Černeckī kungam. E, grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāja kungs ārkārtīgi svarīgs ziņojums. Un šo ziņojumu rakstīja persona, kurai ir milzīga pieredze šajā jautājumā. Un domāju, ka ir jāpasaka absolūti skaidri, ka Eiropas Savienība ir pelnījusi lielāku atklātību, lielāku konkurētspēju. Nekādā gadījumā nedrīkst baidīties no šādas palielinātās konkurētspējas. Tas veicinā Eiropas attīstību. Atceramies, ka mēs Amerikā, salīdzinot ar Ameriku, joprojām atpaliekam, pat salīdzinot ar Āziju, ja mēs runājam tieši par šāda veida konkurenci. Tāpēc arī rezolūcija veicinās Eiropas ekonomikas efektivitāti, tād, tādēļ šī rezolūcija bija ļoti svarīga un es balsoju par. Liels paldies! Tālāk runāsim par ilgspējīgu Eiropas Savienības politiku attiecību uz tāliem ziemeļiem. Balsts skaidrojums Takula kungs. Priekšstādētāji, nālos pateikties Gālera kungam par ļoti labu ziņojumu, kas ņem vērā Eiropas Savienības intereses tālajos ziemeļos, es pats nāku no ziemeļiem, līdz ar to ļoti rūpīgi sekoju ziņojuma rakstīšanas procesam, un es uzskatu, ka tik sarežģīti jautājumi ir jāizskat ļoti rūpīgi. Manuprāt, šis ņem vērā gan klimata aspektus, gan arī vietējā iedzīvotāja intereses. Gālera kungs pieminēja arī, ka, ka sāmi, kas ir vienīgie iedzīvotāji Eiropā, kas kā tauta ir ļoti nopietni apdraudētas, dzīvo tieši ziemeļos, un viņš piemina arī par Laplandes universitātes potenciālo lomu kā informācijas vākšanas un apstrādes centru. Tāpēc arī Somu deputāti atbalstīja šo rezolūciju, mēs šeit gal galā runājam par visas Eiropas nākotni. Vēlreiz paldies Galera kungam! Liels paldies, Takola kungs! Tālāk balsu skaidrojums par Eiropas Savienības stratēģiju attiecībā uz Melno jūru un Visenina kungs sociālistu vārdā. Jums ir divas minūtes. Do minūti. Divas minūtes jums vārds. Paldies, priekšsādātāji. Uh, sociālu Sociālistu un demokrātisku grupu uzskata, ka Eiropas Savienības Melnās jūras stratēģija ir ļoti būtiska un tā tiešām ir izstrādāta laikā, jo tā līdzsvaro to, kas līdz šim ir bijis sasniegts un uh, virza tālāk vairākas idejas par darbu nākotnē. Mēs domājam, ka politiskā koordinācija starp partneriem nodrošinot dažādu līmeņu sadarbību ar Eiropas Savienību ir sarežģīta, bet tā, tā nav neiespējama. Tā tad būtu tikai loģiski censties un saskaņot mūsu centienus politiskā līmenī. Trīs uh, valstis ir dalība valstis Eiropas Savienībā, viena ir strateģiskais partners un uh, vēl viena ir strateģiskās partnerības valsts, un Turcija ir kandidāta valsts. Tādas ir šīs Melnās jūras valsts. Un uh, nespēja Eiropas Savienībai nodrošināt uh, tādu spēcīgāku sadarbību neļauj mums izmantot šīs sadarbības potenciālu. Tāpēc man ir jāsaka, ka līdz šim Melnās jūras sinerģija, kas jau kopš no paša sākuma tika uzskatīta par nepietiekam ambiciozu iniciatīvu, ka tā būtu jātīsta tālāk kā patiesa īsta Melnās jūras stratēģija. Mēs zinām, ka ir sadarbības modeļi, kas eh, var tikt eh, veiksmīgi izmantoti. Mēs tos varam pielāgot, piemēram, mēs varam skatīties uz Baltijas jūras uh, stratēģiju, kā tā ir darbojusies. Domājam, ka ir jāveic dažādi pasākumi un jāsāk ir tagad. Bet ne visi šie priekšlikumi ir ņemti vērā, tā piemēram, stratēģiskajā pārskatā par kaimiņu attiecību politiku. Mums būtu jāpārdomā, kā labāk saskaņot austrumu partnerības eh, politiku un Melnās jūras eh, stratēģiju, ieskai, ies, iesaistot ne tikai Melnās jūras sinerģijas valsts, bet, piemēram, arī Baltkrieviju un citas. Ir jāstiprina dialogs ministru un parlamentu līmenī un jārod labāka saskaņotība starp Donavas stratēģiju un eh, Melnās jūras nākotnes stratēģiju. Tā visa rezultātā vajadzētu panākt stratēģiju, Eh, kurai būtu atsevišķa budžeta pozīcija nākošajā budžeta ietvarā. Paldies, Grips kungam vārds. Priekšstādātāji, iniciatīva par to, lai eh, Melnās jūras sinerģija kļūtu par stratēģiju, ir ļoti laba ideja, un Gurjāno kungs nāca klajā ar ļoti labu ziņojumu. Uh, Šeit ir uh, jāņem vērā arī to, ka Bulgārija un Rumānija tagad ir Eiropas Savienības dalība valsts, arī mūsu attiecības ar Krieviju, un tas savukārt norāda uz to, ka šim reģionam ir politiska un strateģiska nozīme Eiropas Savienībai. Šeit ir jārunā arī par nākotnes projektiem, arī par uh, jaunaftas transportēšanu caur šo reģionu. Pieminēsim konkrētu vārdā Nabuko projektu. Var arī pilnībā atbalstītu un Gurano kungu, kunga teikto, lai Melnās jūras stratēģijas stratēģija iekļautu visas reģiona valstis, ne tikai lielākās valstis, un ka ir nepieciešams sasaistīt to ar citām stratēģiem, piemēram, vidusjūras stratēģiju. Liels paldies, Mesāros kungs! Grazie, prezidente! 2007-ben, mikor Románia és Bulgária is csatlakozott az EU-hoz. Paldies, priekšsēdētāji! Ungārija tagad ir prezidējošā valsts. Un kopš Bulgārija un uh, Rumānija kļuva par Eiropas Savienības valstīm, uh, Melnā jūra kļuva par mūsu Eiropas Savienības jūru. Tāpēc mums ir jāizstrāda stratēģija, kas būtu atbalstīta arī ar finanšu līdzekļiem, un lai Melnai jūrai būtu atsevišķa budžeta līnija. J jāapvieno uh, plānošanas līmenī stratēģijas gan Melnai jūrē, gan arī Vidusjūrē jādiversificē energoresursu piegāda savota, tāpēc ir jāturpina attīstīt sašķidrinātās gāzes termināli šajā reģionā. Ir ļoti svarīgi Eiropas Savienībā nodrošināt energopiegādes drošību. Nabuko un Paneiropas cauruļvādi ir ļoti svarīgi projekti, tāpēc mums ir jāturpina sadarbība šajā reģionā, tāpēc esmu atbalstījis šo ziņojumu. Nu jā, labi, tagad balsu skaidrojums ir pabeigts. Honorevoli Prēdā. Nē, Prēdā kungs, lūdzu. Kā šī kāds Belarusului, am vrut să exprim uh, uh Paldies. Uh, attiecībā uz Baltkrieviju es gribētu sniegt uh, balsojumu skaidrojumu. Bet gribēju runāt arī par Melno jūru. Un gribu pateikties sākumā Ungurijāna kungam par to, ka viņš ir izstrādājis šā ziņojumu. Vreau să spun, deci, în primul rând, că ideea colegului meu, Traian Ungureanu, de a... Tātad es teicu, ka mana kolēģa Ungurijānu kunga doma izstrādāt šo ziņojumu ir ļoti apsveicama, jo Eiropai ir nepieciešams uh, koordinēt, saskaņot savu stratēģiju ar stratēģiju dažādos reģionos, piemēram, Baltijas jūras, Melnās jūras reģionā un citur. Eh, tāpat arī rezolūcijā referents ir ņēmis vērā dažādas grozījumus. Eh, viens grozījums ierosināja izveidot NVO tīklu, lai veicinātu starpkultūru dialogu un starpreliģiju dialogu, bet tāpat arī sadarbības tīklu starp universitātēm. Tā tad ir daudz labu piemēru kā pilsoniskā sabiedrība pozitīvā veidā var ietekmēt uh, uh, šo stratēģiju. Domāju, ka nepieciešams rast līdzsvars starp ekonomisko uh, un sociālo attīstību un jācīnās kopīgi pret vidas piesārņojumu. Domāju, ka šī iniciatīva, ko parlaments šodien apstiprināja, saņems atbilstošu uzmanību no padomas un padomu uztvers to kā prioritāti savai darba kārtībai. Paldies! Prēdas kungs, lūdzu atcerieties, ka jums ir jāpiesakās runāt, jo pretējā gadījumā mēs citreiz nevarēsim jums dot vārdu. Jā, saka Prēdas kungs, es eh, lūdzu iespēju runāt. Nē, jūs to nedarījāt, saka priekšsēdētājs, bet nākošreiz lūdzu piesakieties, lai nav problēmas. Paldies! Mēs eh, sēdi pārtraucam līdz pulksten 15.